Balsosim ceturtdien. Tagad pāriesim pie mūsu darba kārtības pēdējā punkta, viens minūtes runas, un mēs uzklausīsim Halsa kungu vienu minūti. Thank you indeed, President. Liels paldies priekšādātāji par uh, iespēju uzrunāt uh, deputātus uh, šajā vakarā. Uh, Vispirms es gribētu minēt par ārkārtīgi smagu problēmu. Tā ir cigarešu kontrabanda Eiropas Savienībā. Tiek lēsts, ka 10 miljardi eiro katru gadu tiek zaudēti. Tāpat arī uh, tiek rēķināts, ka 11% no Eiropas Savienībā pārdotajām cigaretēm ir nelegālas. Manā valstī īrijā tie ir 13%. Es gribētu um, uzteikt nesen operāciju, ko veica Eiropas pretkrāpšanas birojas. Šī operācija tika nosaukta par repliku un tika izņemtas apmēram 113 miljoni uh, paciņu cigarešu gan manā valstī, gan arī citās valstīs. Es gribētu, lai šodien tiktu izteikta apņēmība nodrošināt labāku sadarbību starp uh, OLAF, uh, Eiropas eh, pretkontrabandas aģentūru, vietējiem eh, robežsargiem un arī muitas un ieņēmuma dienas cilvēkiem dalībvalstīs. Mums ir jānodrošina, lai ar kopīgiem pūliņiem mēs varētu pielikt punktu cigarešu kontrabandai. Lielas paldies! Tagad dodu vārdu Kaputo kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšādētāji! Es gribētu runāt par uh, stresa pārbaudēm, kas tika veiktas daudzās bankās, un mēs konstatējām, ka uh, daudzas bankas nevar izpildīt pat uh, vismērnākās prasības. Šo banku vidū ir arī daudzas itāļu bankas. Protams, ka bankas ir svarīgas mūsu ekonomikai, taču es domāju, ka mums vajadzētu veikt izvērtējumu un vajadzētu paskatīties, kā itāļu bankas uh, darbojas. Ar, mm, 10 miljārdu kapitāla īsnībā var radīt ārkārtīgi daudz darba vietu. Tieši tāpēc mums vajadzētu precīzāk to visu izpētīt. Ir jānodrošina, lai bankās būtu pietiekams kapitāls. Mums vajadzētu sev uzdot jautājumu, vai šīs stresa pārbaudas ir pareizi izveidotas. Un, ja tā ir, tad tās vajadzētu veikt visās valstīs. Es patiešām ceru, ka šīs stresa pārbaudes tiks izmantotas visur vienādi, un cerams, ka tas dos arī pozitīvu ietekmi reāli ekonomikai. Paldies tagad Zverkungs. Paldies priekšādētāji. Ik viens plenāras sesijas beigās parlamentā tiek runāts par cilvēktiesību pārkāpumiem trešajās valstīs, kur ir dažādas grūtības attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu. Man ir jāsaka, ka arī manā valstī, Slovenijā, mēs saskaramies ar pārkāpumiem. Divus gadus tika piespriests sots kādam, kurš uh, bija tikai apsolījis maksājumu. Te ir runa par opozīcijas līderi Janešu Janču. Mēs zinām, ka šis sots tiks atcelts, taču Eiropā ir politi ieslodzītais, kas ir jau 158 dienas nosēdējis cietumā. Tieši tāpēc ir vajadzīga lustrācija. Mēs tiešām paļaujamies uz Eiropas palīdzību. Paldies Zverkungam, tagad Saimon kungam vārds vienu minūti. Paldies priekšādētāji! Tad, kad es pēdējo reizi šeit runāju, es runāju par Eiropas um, jaunatnes iniciatīvu un par to, ka Lielbritānijas valdība nav otrajā šīs programmas gadā izmantojusi neko no atvēlētā finansējuma. Šodien es gribētu pa, runāt par Eiropas uh, struktūru un investīciju fondu naudu, ko Eiropas komisija nav piešķīrusi, tāpēc, ka uh, Viņus uztrauc tas, ka uh, Lielbritānijas vietējās partnerības nav pietiekami cauradzamas un demokrātiskas institūcijas, lai tās varētu saņemt Eiropas naudu. Lielbritānijas valdība īsnībā tas pilnībā apmierina, jo tā nevēlas piešķirt uh, papildfinansējumu, un tā rezultātā šis ļoti būtiskais finansējums netiek izmantots. Es vēršos pie komisijas un pie Lielbritānijas, lai tās to tūlīt atrisinātu. Paldies! Dodu vārdu Tomasičas kundzei. Paldies. Nala koji je na slobodu pustio ratnog zločinca Vojislava Šešelja, o čim se... Hāgas tribunāls ir atbrīvojis kara noziedznieku šeši, un uh, Serbijas valdība nav rēģējusi. Mēs redzam, ka īstenībā tiek vēlreiz uh, ievainota Horvātijas uh, cieņa. Mēs redzam, ka sodi tiek izciesti citās valstīs, kaut gan nav skaidrs, kā Horvātijas valdība būtu atbildīga par šiem jautājumiem. Es atvainojos Serbijas valdība, jo šie noziegumi tika veikti Horvātijā. Pat uh, humanitārie darbinieki nevar apciemot šo karu noziedznieku. neskatoties uz to, ka viņa veselība ir ļoti apdraudēta, viņš nesaņem nekādu medicīnisko palīdzību. Mēs. Uh, Paldies, Bilbao Barandikas kundze, lūdzu, vienu minūti. Gracias, Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos pastāstīt par to, uh, kādā situācijā pašlaik dzīvo 1500 iedzīvotāji Treviņo, Basku zemē, un tas ir Kastīlijas Leons provinces dāļa. Viņi grib panākt to, lai viņus tiktu pārceltu uz Basku zemi, taču pagājušajā nedēļā lielās Spāņu partijas nolēma parlamentā atkal nē, jo pašlaik tas apdrauda cilvēki saņemtos pakalpojumus un tās nav demokrātiski tādēļ, ka um, tagad uh, Eh, šis parlaments vienkārši nostiprina 14. Mm, gadsimtā noslēgto līgumu starp diviem karaļiem. Nu, paklausieties, to taču nedrīkst pieļaut. Paldies, eh, tālāk. Faristi kungs, paldies, priekšsēdētāji. Eh, pagājuši gadu Katalonijā vairāk nekā 2 miljoni katalāņu uh, devās pie urnām, lai balsot par Katalonijas neatkarību, bet eh, Spānijas parlaments, protams, atkal izlikās par beigtu un vispār nereaģēja uz šo referendumu. Bet manā zemē, eh, Basku zemē, notiek tieši tas pats. Spānijā pašlaik ir e, jāizmaina paši pamati un e, jāļauj tautām pašnoteikties, jo galu galā te par to mēs te stāvam. Un lai tas beidzot ir Eiropas princips. Paldies! Tālāk, e, Siteli Kabrasa kungs. Es atvainojos, ka nepareiz izrunāju, saku priekšsēdētāji. Jā, es uh, vēlētos runāt tieši tāpat kā iepriekšējais runātājs, jo pagājuši gada bija vairāk nekā viens miljons cilvēku, kas izgāja ielās un balsoja par Katalānijas neatkarību neatkarību, un bet Spānijas parlaments aizliedza šo patal, uh, politisko aktivitāti, un nav saprotams, kā uh, Eiropas Savienības dalība valsts drīkst aizliegt tās pilsoņiem balsot par savu nākotni. Man šķiet, ka mēs esam nonākuši situācijā, kur beidzot Eiropas parlamentam vajadzētu aizstāvēt katlāņu demokrātiskās tiesības. Tālāk Tamburāno kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos stāsti, pastāstīt par Nacionālo enerģētikas uzņēmumu Admija, kuru pašlaik grib nopirkt eh, Grieķu enerģijas, elektroenerģijas uzņēmums, kas sazarbojās ar ķīniešiem. Un, e, ziniet, e, te mums ir runa par ļoti svarīgu e, elektroenerģijas spēlētāju. Uh, Un tad jautājums ir par to, vai uh, Itālijai un vispār visai, deli, kad jebkādai dalībvalstī ir jāpārdod savi valsts uzņēmumi, lai spētu ievērot taupības politiku, kas ir noteikta Eiropas Savienībām. Paldies, Papadakisa kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Tad, kad mēs runājam par trojkas lēmumiem, tad atkal mēs redzam, ka par pieciem gadiem ir jāpalielina pensionēšanās vecums un tiek mm, tāpat laikā liekta līdzēkļi pensiju fondiem, tā arī privātos fondus ieskaitot. un uh, viņi vajā arotbiedrību pārstāvis un vēlas panākt uh, to, ka tauta tiek novājināta cīņā pret kapitālu. Un um, ir skaidrs, ka Eiropas Savienībai ir bailes no organizētas uh, tautas, bet 27. novembrī jūs redzēsiet, kā tauta cīnīsies par savām tiesībām. Paldies, tagad vārds Šolīnas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Pieminot 25. gada dienu kopš Berlīnas mūra krišanas, mēs redzam, ka ir daudz solījumu kas tajās valstīs, kas uh, savulaik atradās uz austrumiem no Berlīnas mūra, daudz cerības nav piepildījušās, un totalitārās sistēmas nav pilnībā tikušas iznīcināts. Slovenijā mēs pieminējām 25. gada dienu uh, un uh, pieminējām arī nacionālā konsensus vadītāju, taču uh, joprojām ir šķēršļi, kas neļauj nodrošināt uh, atklāts taisnīgas sabiedrības līdzās pastāvēšanos. Un uh, Slovenijas valdība nav īstenojusi lustrāciju, un uh, tiesu sistēmā joprojām darbojas cilvēki, kas ievērojami uh, ietekmē šīs sistēmas darbību. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs! zabrinuta zbog ponaanja srbije u odnosu prema rusiji. postoji prikriveno negodovanje mnogih diplomata zbog posjeta putina beogradu vojne parade prireene njemu u ast ali i vojne vjebe specijalnih jedinica srbije i rusije blizu hrvatske granice a koja nije vie samo hrvatska nego i vanjska granica nato a i europske unije. stoga bi se moglo govoriti i o provokaciji. nisu nas impresionirali ni najnoviji dogaaj oko putanja e, optuenog šešelja na slobodu od strane međunarodnog suda u haagu ali ni lakonska izjava ministra dačića kako srbija mora Es atvainojos, saka priekšsēdētāji, ir tehniskas dabas problēma. Vai jūs varētu lūdzu uh, atsākt runu? nisu nas impresionirali najnoviji događaji oko puštanja optuženog šešelja na slobodu od strane međunarodnog suda. Šešī kunga atbrīvošana no Hāgas tribunāla, bet arī Dačiš kunga paziņojumi par to, par, par piekļuvu jūrai, eh, joprojām mums visus satrauc. Ja tendence turpināsies, tad Serbijai būs jāizvēlas eh, sava puse, kā Eiropas Savienības kandidātu valstī, bet Eiropa nevar klusēt un noraudzīties uz notiekošo. Paldies! Paldies tagad vārds Rozieras kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi, šajos grūtajos laikos kad reliģiskās kopienas um, plaukst un zaļ mums ir vairāk, vairāk nekā jebkad uh, vajadzīgs laicīgums, un tas, ka pāvests ir uzaicināts uz uh, plenārsēdi, nav pieņemam, jo te nav vieta reliģiskajām uzrunām. Kā mēs varam cīnīties par, par brīvību, ja um, organizācijas um, neievēro demokrātiju? Kāpēc mēs, neietek, mēs neievērojam arī, mēs neatsargājamies no uh, reliģijas? Um, jo brīvība ļauj mums visiem uh, dzīvot kopā mierīgi. Un es vēlētos citēt, mēs neesam nevienas reliģijas ienaidnieki, mēs esam uh, pārliecības brīvības aizstāvi aizstāvēm visus viedokļus, eh, eh, filozofijas un reliģijas. Paldies! Paldies! Tagad vārds eh, Sen Henaloms kundzei. Paldies priekšsēdētājiem! Vēlos runāt par vienoto tirgu. Eiropas komisija 8. augustā publiskoja vēstuli, uh, kura bija nosūtīta um, autonomas uzņēmumiem, un runa bija par negodīgu praksi, jo cena, eh, diemžēl, ir atkarīga no tā, kur cilvēki um, dzīvo. Pavisam nesen komisija informēja mūs par to, ko ir izdevies panākt eh, šajā jomā, bet eh, autonomas uzņēmumiem joprojām ir iespēja iekasēt atšķirīgu samaksu atkarībā no tā, kur automašīnas tiek izīrēts. Es uzskatu, ka tas jebkurā gadījumā ir diskriminējoši un objektīvie kritēriji nav mm, pamatoti, un es uzskatu, ka tas ir uh, pakalpojumu direktīvas pārkāpums, un es aicinu komisiju un komisārs kundze Binkovs um, vērsties pret šādiem negodīgas prakses pa pasākumiem. Paldies! Nākamais runātājs. Vācija joprojām atsakās maksāt reparācijas Grieķijai, lai gan 46. gada Parīzes uh, konferencē Tas tika pieprasīts no Vācijas. No Vācijas. Runa ir par vairākiem miljardiem eiro. Bet arī eh, miera līgums nav uh, pienācīgi ticis uh, parakstīts. Vācija atsakās maksāt uh, to, kas Grieķijai pienāks, un runa ir par miljardiem eiro. Šī iemesla dēļ uh, Grieķijas ekonomika cieš um, zaudējums. Ļoti daudz cilvēku gāja bojā otrajā pasaules karā. Tas ir uh, arī publicēts uh, manas demonstrētajā grāmatā. Vācija ir jāsmaksā 163 miljārdi eiro. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs! Vien no viens no strateģiskiem mērķiem, kāds ir Eiropas Savienībai, ir uh, laba savstarpējā savienojamība starp dalībvalstīm, un šajā kontekstā es jau īpaši vēlētos runāt par sauszemes un dzelzceļa uh, ceļiem. Es aicinu komisiju rīkoties šajā jomā, lai tiktu uh, pabeigtu kopara bujas un pastoinā rūpas eh, ceļu izbūvi, kā arī ceļš no Maribārdas uz Horvātijas robežu. Šie ceļi ir ārkārtīgi nozīmīgi um, vairāku reģionu um, konkurētspējai. Un gluži vienkārši, lai uh, pilsoņi eh, Mariborā un Zagrebā varētu savstarpēji komunicēt. Tāpēc es aicinu komisiju ņemt vērā šo jautājumu. Paldies, tagad vārds Glezas kungam. Vienu minūtu, lūdzu. Nevārds Glezas kungam, saka priekšsēdētā. Grieķijā demokrātijas principi ir tikuši pārkāpti, jo pilsoņiem, kas dzīvo ārzemēs, nav balsošanas tiesību parlamentārajās vēlēšanās. Ja krīzes dēļ tik daudz cilvēku ir bijuši e, spiesti atstāt e, savu valsti, jo īpaši gados jaunu, tad valsts šobrīd neļauj šiem pilsoņiem īstenot savas demokrātiskās tiesības. Transporta izmaksas ir pārlieku augstas, un šie pilsoņi nevar atgriezties valstī, lai balsotu. Tātad gal galā var balsot tikai tie, kas ir turīgi. Un Grieķijas valdība ignorē pilsoņu tiesības un nedod tiesības Grieķu diasporai balsot uh, parlamentu vēlēšanās, lai gan viņi drīkst piedalīties Eiropas parlamentu vēlēšanās. Kāpēc Grieķija neīsteno Eiropas Savienības rezolūcijas un kāpēc Eiropas Savienība necenšas iz, izdarīt spiedienu uz Grieķijas valdību. Paldies! Paldies, Ortasun kungs! Gracias, presidenta. Paldies, priekšsādātāji. 22. E, novembrī Kanārijas salu ūdeņos noteika traģisks noteikums Greenpeace protestēja pret Repsol um, Uh, jauniem naftas urbumiem un viņiem uzbruka uh, Eh, Spānijas armijas jūras spēki, un tas vispār nav pieņemami, lai izmantotu sabiedrības, sabiedriskās kārtības nodrošināšanai armiju, ir tiešām vajadzīgi eh, ļoti nopietni iemesli. Es vēlējos darīt zināmu to, kas Spānijā noticis, un vēlamies pieprasīt, lai tiktu atdot Greenpeace kuģis Arctic Sunrise, kas joprojām ir aizturēts. Atbrīvojiet Arctic Sunrise. Paldies, Eli kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, es vēlējos runāt par um, emisiju samazināšanu saskaņā ar Dohas. Raundu un uh, mums ir jāatbalsta tie uzņēmumi, kas vēlas ieguldīt savu naudu jaunajās tehnoloģijās. un mums uh, vajadzētu nopietnus instrumentus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Un tagad ir pienācis brīdis, lai tiktu iesaistītas visas interesētās puses. Paldies, Fosenbergu. Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας Pēdējos dažos gados Eiropā ļoti daudzi pilsoņi dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Tas ir noticis eh, fiskālo um, programmu dēļ, kas ir īstenotas daudzās um, dalību valstīs, lai tiktu galā ar krīzi. 120 eh, miljonu eiropiešu dzīvo nabadzībā saskaņā ar Eirostat eh, aplēsēm 2013. gadā. Mēs saskaramies ar patiešām augstiem nabadzības rādītājiem, un arī bezdarbs ir ļoti liels. 4 miljoni cilvēku dzīvo nabadzībā un sociālā izstumtībā Grieķijā, mēģinot tikt galā ar ikdienas dzīvi. 130 tūkstošiem MBU ir nācies bankrotēt, darba vietas ir um, sarukušas un sociālā situācija ir ārkārtīgi smaga. Ir pienācis laiks kaut ko darīt lietas labā. Ir vajadzīga ilgtermiņa Eiropas stratēģija, lai mēs varētu atjaunot dzīves līmeni Grieķiem un arī citiem cilvēkiem Eiropā. Grapīnī kundze. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos runāt par aizdomām attiecībā uz politisko iejaukšanos un preses brīvības aizskaršanu manā valstī. Tika slēgts televīzijas kanāls ar ļoti plašu skatītāju skaitu, un mēs redzam, ka Rumānijas prezidents ir pieņēmis 250 tūkstošus eiro. Televīzijas kanāla īpašnieka a, tiesas lieta tiesā netiek izskatīta. A, Tas viss notika ar ļoti daudziem procesāliem pārkāpumiem, netika pieņemti pieteikumi, un tā visu rezultātā 12 cilvēki tika notiesāti. Politiķi, kas um, bija izveidojuši šo mediju kampaņu, tika notiesāti uz 12 gadu cietumsodu. Daudzas partijas, kas nebija iesaistītas šajā tiesas prāvā, ir tikušas cauri sveikā. Uzskatu, ka Preses brīvība ir apdraudēta un ir pārkāptas arī pilsoņu tiesības. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Sanī kungam vārds. Paldies. Es vēlētos jums skaidrot, cik sarežģīta ir situācija Ukrainā, jo īpaši finansiālā jomā. Mēs nesen noslēdzām asociācijas nolīkumu ar Ukrainu, un tas nozīmē, ka mums ir jāuzņemas eh, atbildība. Es ļoti labi atceros, ka uh, tas noteikti nav tas pats, kas bija asociācijas nolīgums ar Ungāriju kādu laiku. Ziema tuvojas un enerģijas problēmas sāsināsies. Uh, Domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu pievērst lielāku uzmanību šim jautājumam. Vajadzētu nodrošināt, lai Ukrainā ir mm, atbilstoša infrastruktūra. Tas pats ir jādara arī attiecībā uz citām asociētajām valstīm. Mums vajadzētu nodrošināt profilakses pasākumus. Valins kundze. Gracias, prezidenta. Paldies, priekšsādātāji, arī mēs svinēsim organizēsim uh, starptautisko dienu pret varmācību pret sievieti. 52% no Eiropas Savienības iedzīvotājām ir sievietes. Un um, pēc saskaņā ar veiktajām aptaujām 62 miljoni sieviešu Eiropā ir cietuši no vīriešu varmācības, tāpēc es gribētu jautāt, vai Beidzot, varmācība pret sievietēm pārstās būt tikai politkorektā diskursa elements, bet kļūs arī par realitāti, tāpēc mēs vēlamies, lai visas ah, institūcijas ratificē Stambulas nolīgumu Tāpēc mums ir jāstrādā kopā un jāiznīcina šīs mēris vienreiz. Paldies, Fernandes kungs! Paldies, priekšsādātāji! Nākam trešdien Eiropas komisija šajā parlamentā nāks klajā ar. Mm to, kas ir saistīts ar Junkera kunga stāšanos amatā. Un tad vēl um, mums ir jārunā par investīcijām, kas ir paredzētas 300 eh, miljārdu apmērā, bet nu pagaidām nav, neskaidrs, nav skaidrs, kas ar šiem 300 miljārdiem tiks finansēts. Tomēr Spānijas valdība eh, kā prioritārus norāda ļoti daudz projektus, kas īsti nav atbilstoši, tāpēc es vēlētos aicināt Timermanu kungu nodrošināt neatkarību un eh, tiktu iesaistīt neatkarīgā kopiena iesaistīšanās. Paldies, Tokaškungs! romániában twenty five évvel ezelőtt bukott meg a ceausescu diktatúra. Az idei jubi... Čaučesku diktatūra Rumānijā krita pirms 25 gadiem. Vislabākā dzimšanas dienas eh, dāvana bija Klaus Johannes, eh, liberāls demokrāts Transilvānijā. Pēdējo 25 gadu laikā vairākas reizes eh, bijušie komunisti ir nākuši pie varas, un Viktora Pontas, sociālisti kandidāta sagrāve, bija ļoti izšķi, izšķiroši sakāvē soci, sociālistiem. Vēlēšanu laikā mēs varējām pieredzēt tādu kā Obamas efektu. 25 gadus atpakaļ uh, Transilvānijā notika šādas pārmaiņas. Ungāri un vācieši, kurus Čaušesku agrāk vajāja, uh, Visi balsoja par Klausu Johannesu. Mamikinko. Paldies, priekšsādātāji. Pēdējo piekdienu Latvija svinēja uh, viena gada sēras pēc uh, solitūdes uh, traģēdijas. 54 cilvēki gāja bojā šajā Traģēdijā 23 bērni zaudēja vienu no vecākiem, viens bērns zaudēja abus vecākus. Šī bija vislielākā tra traģēdija neatkarīgajā Latvijā un lielākā katastrofa arī Austrum Eiropā pēdējo 30 gadu laikā. Šie cilvēki nomira nevis no terorisma, kāra vai dabas katastrofas, bet nomira miera laikos un veikalā. Viens gads ir pagājis, bet Latvijas valdi, valdība un iestādes nav nevienu vēl notiesājušas. Sabiedrība un masu mēdī arī nezina, kurš ir vainīgais iestādes, un nav zināms arī, kad policija un prokuratūra pabeigs izmeklēšanu. Pašlaik Latvijas valdība ir pārstājusi maksāt uh, sociālos pabalstus uh, goja bojā gājuši ģimenēm, un nav zināms, kas tālāk notiks. Paldies, Bogovičs kungs! E, spoštovana predsedujoča želim postaviti vprašanje okoli smotrnosti Paldies, priekšsēdētāji. Man būtu jautājums par uh, to, kā notiek pārēja uz, uh, dienas un, uz ziemas un vasaras laiku. Tad, kad šī pārēja tika pieņemta Eiropā, uh, mērķis bija ietaupīt enerģiju, bet šobrīd ir parādījusies jauna praksa gan lauksaimniecībā, uh, gan transporta jomā, un mēs vairs neesam tik lielā mērā atkarīgi no dienas gaišā laika jo viss, ko mēs ietaupām vakarā, gal galā tiek patērēts no rīta. Daudzās valstīs, Āzijā, Dienvidu Dienvid Amerikā cilvēki ir atteikušies no pārējais uz vasaras un ziemas laiku. Šis jautājums tiek vērtēts kritiski arī tāpēc, ka tas traucē arī cilvēku miega tendences, un tāpēc vēlētos, lai komisija domātu par šo jautājumu. Paldies, tagad vairs tā pārdēlas kundzei priekšsēdētāji. Mēs saņemam satraucošus skaitļus par eh, bezdarba rādītājiem jaun, gados jaunu cilvēku vidū. Kā jauna deputāte es lieliski apzinos, ar ko saskars eh, jaunatne Eiropā. Viņi neusticas eh, Eiropas institūcijām, bet Jaunai paudzē ir nepieciešams institūcija atbalsts. Eiropā ir 5,3 miljonu gados jaunu cilvēku, kur ir bez darba, un mums kas jādara viņu labā. Mums ir jāpalielina līdzekļi, kas tiek atvēlēti jauniešu garantijai, un mums ir jāizmanto katrs eiro, kas tiek investēts. Um, jo tas, tās ir investīcijas mūsu nākotnē. Mums ir jāatver Eiropa transnacionāliem projektiem, kas varētu finansēt projektus par labu jaunajai paaudzēji. Es domāju, ka mums ir jāuzņems rūps par, ja, par jauno paaudzi. Paldies! Paldies, līdz ar to esam noslēguši uh, šāsdienas plenāru sesiju. Turpināsim rīt. Darba kārtība ir uh, eh, tikus pieņemta un tā ir publicēta Eiropas parlamenta mājaslapā. Sēdi pārtraucam, jauku vakaru visiem!